I think we can start. Es domāju, varam sākt. Guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Meine sehr Labrīt, dāmas un kungi, kolēģi. Šonadēļ šī sanāksme mums ir pēdējā. Vakar vakarā notika koordinātora sanāksme. Lēmumi ir jums, jūs priekšā. Uh, Ja nebūs iebildumi līdz 12.30, eh, eh, koordinatoru sanāksmes lēmumi tiek pieņemti. Un tagad sāksim balsot. Sāksim ar slaveno testu. Sākam balsot tagad, lūdzu. Testa balsojums. Beidzam balsot. Lieliski. Viss ir tā, kā vajag. Vienā grupā nav pārāk daudz balsu. Sāksim balsot par EASA regulu. Žan Marijans Žans Marinesku ir referents. Sadaļa 1, 1 un 245 grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss 1 par pret atturas pieņemts. Tagad eh, pirmais eh, pāns 349. Eh, Tātad noraidīts. 350 par pret atturas noraidīts. Otrais kompromiss par pret atturas pieņemts. 18. grozījums par pret atturas pieņemts. Kompromiss 3 par pret pret atturas pieņemts. Divdesmitais grozējums par pret atturas pieņemts. 356 par pret atturas noraidīts. 358 par pret atturas pieņemts. Atturas pieņemts. 357 par pret. Atturas pārbaudīsim. 357 pārbaudām un sākam balsot. Beidzam balsot. 18 par 23 pret 19 īstenībā par un 23 pret, bet tik un tā noraidīts. 359 par, pret, atturas pieņemts. 363 ar mutisko grozījumu. Vai pret to ir iebildumi? Nav. Tad balsojam 363 par, pret, atturas pieņemts. 367 par, pret, atturas pieņemts atturas pieņemts 368 par pret atturas pieņemts 368 pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Tagad EPP rindas ir uh, viena liekā balss kā parasti. Un tagad viss ir kārtībā. Un 20 pret 20. Bet liberātiska balss ir izšķirīga un uh, 21, 21 balss pret 20 tiek pieņemts.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 37 par, pret atturas pieņemts 38 par, pret atturas pieņemts 394 par, pret atturas pieņemts 395 par, pret atturas noraidīts 39 par, pret atturas pieņemts 40 par, pret atturas pieņemts. 40 par,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 pret atturas pieņemts 47 par, pret atturas pieņemts 47 par, 8 atvinēt par, pret atturas pieņemts. 396 ar mutisko grozījumu vai pret to ir iebildumi? Nē, 396 par, pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss par, pret atturas pieņemts. 51 par, pret, atturas pieņemts. 53 ir atsaukts, 398 par, pret, atturas pieņemts. 399 par, pret, atturas pieņemts. 400 par, pret, atturas pieņemts. Atturas noraidīts. 402. Jā, 402 par pret. Atturas pieņemts. 406 par pret. Atturas pieņemts. Identiski grozījumi, bet nē. 411 tagad par pret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 416 un 17 par pret atturas pieņemts. 56. Pirmā daļa par pret atturas pieņems, otrā daļa par pret atturas noraidīts.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 atturas noraidīts. 426 par pret atturas pārbaudīsim 426. Sākam balsot. Beidzam balsot. EPP atkal vien, viens pa daudz. Vienam jāatsauc savā savā balss. Tātad 426 beidzam balsot, 17 pār, 25 pret noraidīts. 427 par pret atturas noraidīts. 428 par pret atturas Pārbaudīsim. 428. Sākam balsot. Beidzam balsot. 23 plus 1, 24 par, 16 pret. Pieņemts. Astotais kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. 430 par. Pret. Atturas noraidīts. 400. 31 ar mutisko grozījumu, ja neviens nav pret. Tā tad eh, par, pret, noturas pieņemts. 434 par, pret, noturas pārbaudīsim. 434 to pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot.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 atturas pārbaudīsim 60. Sākam balsot. Beidzam balsot. 27, tad, respektīvi 8 pār 13 pret uh, pieņems. Lūdzu, celiet rokas augstāk, lai es jūs redzu un redzu Mikele, tur aizmugurē dodieties lūdzu ārā, ja jums ir kas diskutējams. Paldies! Tad, tad 465, un tas ir jūsu interesēs. 465 par pret atturas pieņems, 466 par pret atturas pieņems, 467 par pret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 472 par, pret atturas pieņemts 473 nu, par, pret atturas pārbaudīsim 473. Sākam balsot. Beidzam balsot. 90 pār 22 pret. Nevienam neturoties. Noreidīts. 474 par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 pret atturas pieņemts. 4, 8, 3 par, pret, atturas pieņemts, 4, 8, 4 par, pret, atturas pieņemts, 4, 8, 6 par, pret, atturas noraidīts, 4, 8, 7 par, pret atturas pieņems. Četri, astoņi, deviņi par pret atturas noraidīts. Četri, deviņi, nulle par pret atturas noraidīts. 491 par pret Nē, nu, es to ne, neredzēju tagad. Nesapratu. Sākam vēlreiz 4, 9, 1. Sākam balsot. Beidzam balsot. 25 par 15 pret, nevienam neturoties pieņemts. 4, 9, 4 par pret atturas pieņemts. Četri, deviņi, seši par, pret, atturas noraidīts. Pārbaudīsim četri. 4, 9, 6. Sākam balsot. EPP viens par daudz. Uh, Pīperkungs tikko pārrādos. Nē, tagad viss ir, viss ir kārtībā. 25 pār 15 pret pieņemts. Čet... 500 par, pret, atturas noraidīts. Kompromiss 13 par, pret, atturas pieņemts. 503 par, pret, atturas noraidīts. 504 par, pret, atturas noraidīts. 505 par, pret, atturas atturas. Jā, pārbaudīsim. 5.05. Sākam balsot. Beidzam balsot. 17 pār 25 pret, līdz ar to noraidīts. 506 par, pret, atturas noraidīts. 507 par, pret, atturas noraidīts atturas noraidīts 508 par. Lūdzu, pārbaudiet. Bija skaidrs. Bet labi, 507, sākam balsot. Beidzam balsot. EPP viens pa daudz. Atkal. un joprojām vienam karte ir jāizņem. Labi, tagad viss ir kārtībā. 5 par 35 pret, es domāju, ka bija obligāti jāpārbauda. Noraidīts 508 par, pret, atturas, noraidīts 509 par, pret, atturas pieņemts. 5, 1, 0 par pret atturas noraidīts. 511 un 12 identiski par pret atturas noraidīts. 514 par pret atturas noraidīts. 514 to mēs pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. 32 par 8 par ret, bet eh, nav runa par to, ka es neredzēju, runa ir par to, ka rokas netika paceltas, taču var taču no rīta nedaudz pavingrot, ir ļoti labi veselība, celiet rokas augstāk. 516 par pret atturas pieņemts, 517 par pret pret atturas noraidīts. 518 par pret atturas noraidīts. 519 par pret atturas noraidīts. Un tagad gan izskatījās skaidri 520 pra, par pret atturas noraidīts. 521 par pret atturas pieņemts.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 535 par paret atturs pieņemts. 14. kompromiss par paret atturs pieņemts. Sešdesmit deviņi par, paret, atturas pieņemts.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 pret atturas noraidīts. 5, 5, 6, 5, 7, 5, 8, 5, 9 par pret atturas noraidīts. 5, 6, 0, 6, 1, 6, 2, 6, 3 par pret atturas noraidīts. 5, 6, 5 par pret atturas noraidīts. 5, 6, 6 par pret pret atturas noraidīts 5, 6, 8 par pret. Nevaru saprast. Sākam balsot. 5, 6, 8. Beidzam balsot. 18 pār 24 pret norēdīts. Neviens neturējās. 5, 6, 9 par. Pret. Atturas. Nu, pārbaudīsim arī šo. 5, 6, 9. Sākam balsot. Beidzam balsot. 18 pār 23 pret vienam atroties noraidīts. 5, 6, 7 par pret. Nu, es nesaprotu, kolēģi, par pret atturas pieņemts. Tagad labāk 5, 7, 0 par. Atvainojiet, saka priekšsēdētājs. Jā, nē, gan 5, 7, 0 par. Pret. Atturas noraidīts. 5, 7, 1 par pret atturas noraidīts 5, 7, 2 par pret atturas izskatās tā kā pieņemts, bet pārbaudīsim 5, 7, 2 sākam balsot. Beidzam balsot. 16 pār 27 pret noredīts. 15 kompromiss par pret atturas pieņemts. Pieci, astoņi, divi par pretaturas. Kā es redzēju tikai septiņus cilvēkus? Pieci, astoņi, divi par, pret, atturas. Nu, pārbaudīsim 5, 8, 2, sākam balsot. Beidzam balsot. 20 pār 22 pret, nevienam neturoties noraidīts. 77 dafür. 77 par pret atturās pieņemts. 585 par pret atturās noraidīts. 586 par Nē, tas atkrīt. 587 par pret atturās pieņemts. 5, 8, 8, 8, 9, 90 līdz 92 identiski par, pret, atturas noraidīts. 78. par, pret, atturas pieņemts. 5, 9, 3 par, pret, atturas noraidīts. 79 par, pret, atturas pieņemts.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 80 par, pret, atturas, pieņemts. 606 par, pret, atturas, pieņemts. 60, ne, 605 atkrīt, 607 par, pret, atturas, pieņemts. 609 par, pret, atturas noraidīts. 608 par, pret, atturas noraidīts. 611 par, pret, atturas noraidīts. 610 par, pret, atturas noraidīts. 612 par, pret, atturas noraidīts. 614 par, pret, atturas noraidīts atturas noraidīts. 613 par, pret, atturas noraidīts. 616 par, pret, atturas noraidīts. 615 par, pret, atturas noraidīts. 617 par, pret, atturas noraidīts. 618 par, pret, atturas noraidīts. 618 par, pret, atturās noraidīts. 619 par, pret, atturās noraidīts. 620 par, pret, atturās noraidīts. 621 par, pret, atturās. Šķiet, ka par maz balsu. Vēlreiz 621 par, pret, atturās, pieņemts. Tagad bija skaidrs. 622 par, pret, atturās, pieņemts. 627 par, pret, atturās, pieņemts. Seši, trīs, trīs par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss 16 par, pret, atturās pieņemts. 634 par, atvainojiet, 17. kompromiss par, pret, atturās pieņemts. 634 par, pret, atturās pieņemts. 18. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Deviņpadsmitais kompromiss par. Jā, paldies par norādi, saka priekšstādājs. 659. 659 par pret atturas pieņemts. Seši, seši, nulle par, pret, atturas, pieņemts. Seši, seši, viens par, pret, atturas, pieņemts. Seši, seši, divi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 atturas pieņemts. 95 par, pret, atturas pieņemts. 97 par, pret, atturas pieņemts. 6, 7, 8 par, pret, atturas pieņemts. 6, 7, 9 par, pret, atturas noraidīts.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 8.3 par pret atturās noraidīts. 6.8.4 par pret atturās noraidīts. 22. kompromiss par pret atturās pieņemts.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 atturas pieņemts. Eh, septiņsimt divdesmit par, pret, atturas pieņemts. Septiņi divi divi par, pret, atturas noraidīts. Septiņi divi seši par, pret, atturas pieņemts atturās pieņemts. 700. Nē, 24. kompromiss. Par, pret, atturās pieņemts. Septiņi, trīs, četri par, pret, atturas, noraidīts.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 119 par, pret, atturas, pieņemts. 25. kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Septiņi, eh, pieci, divi par, pret, atturās, noraidīts. 753 par pret atturas pieņemts. 754 par pret atturas noraidīts. 755 par pret atturas noraidīts. Nē, pieņemts, saka priekšstātais. 756 par pret atturas pieņemts. 139 par pret atturās pieņemts. 7, 5, 7 un uh, 7, 5, 8 tie ir identiski, bet atkrīt. 1, 4, 0, 140 par pret pārbaudīsim elektroniski. 140. sākam balsot. Beidzam balsot. 23 pār 11 pret pieņemts. 141 par pret atturās pieņemts. 142 par pret atturās pieņemts. 143 par pret atturās pieņemts. 144 par pret atturās pieņemts. 145 par pret atturās pieņemts. 26. kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 27. kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 147 par, pret, atturās, pieņemts. 28. kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 770 par, pret, atturās, pieņemts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 atturas pieņemts. 155 par, pret, atturas pieņemts. 778 par, pret, atturas pieņemts. 779 par, pret, atturas pieņemts. 780 individuālais balsojums. Sākam balsot. 780. Beidzam balsot. 33 pār 8 pret pieņemts. 7, 8, 1 par, pret, atturās, pieņemts. Nu, labi, pārbaudīsim elektroniski. 7, 8, 1. Balsojam. Bet tas, laikam, ir joks. Beidzam balsot. 17 par, 24 pret. Noraidīts. Ā, 18 par. Nu labi, 18. Tad es tiešām maldījos. Labi. 7, 8, 2 par, pret, atturas, noraidīts. 7, 8, 3 par, pret, atturās noraidīts. 784 par pret atturās noraidīts. 786 par pret atturās noraidīts. 787 atkrīt, 788 par pret atturās noraidīts. 789 par pret atturās noraidīts. 169 par pret atturās pieņemts. 790 par pret atturās pieņemts. 791 par pret atturās pieņemts atturas noraidīts. 792 par pret atturās pieņemts. Septiņi deviņi četri par pret atturās noraidīts. Septiņi deviņi pieci par pret atturās pieņemts. Kompromiss 30 par pret atturas pieņemts. 801 par, pret, atturas pieņemts. 802 par, pret, atturas noraidīts. 803 un 804 kopā par, pret, atturas pieņemts. 807 par, pret, atturas noraidīts.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 810 eh, par pret atturās noraidīts. 176 par pret atturās pieņemts. 177 par pret atturās pieņemts. 811 par pret atturās pieņemts. 812 par pret atturās pieņemts pieņemts. 813 par pret atturās noraidīts. 180 par pret atturās pieņemts. 181 par pret atturās pieņemts. 182 par pret atturās pieņemts. 183 par pret atturās pieņemts. 184 par pieņems. 815. Tad 8, 814. pārbaudīsim iepriekšējo, tad 814 balsojam. Beidzam balsot. 30 pār, 13 pret. Pieņemts. 815 par pret atturas noraidīts. 184 par pret atturas pieņemts. 816 par pret atturas noraidīts. 818 par pret atturas noraidīts. 185. Es iepriekš kļūdījos. 185 par pret atturās pieņemts. 819 par pret atturās pieņemts. 820 par pret atturās noraidīts. 821 par pret atturās noraidīts. 822 un 23 par pret atturās pieņemts. 824 par pret atturās noraidīts. 825 par pret atturās noraidīts. Uh, 1, 8, 7 un 8, 2, 6 kopā par, pret, atturās, noraidīts. Pārbaudīsim 187. 826. kopā balsojam. Beidzam balsot. 20 pār, 21 pret. Un viens atturējies noraidīts. viens astoņi astoņi un astoņi divi septiņi par pret Pārbaudīsim uzreiz elektroniski. Atsākam balsot. Beidzam balsot. 21 pret 19 pieņemts. 8, 2, 8 par, pret, atturās, noraidīts. 8, 2, 9 par, pret atturās noraidīts. 31. kompromiss par pret atturās pieņemts. Trīs divi par pret atturās noraidīts. 833 par pret atturās noraidīts.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 atturās pieņemts. Jūs vēlaties pārbaudīt? Labi, 838 balsojam. Beidzam balsot. 23 pār, 20 pret. Pieņemts. Tagad 839 par, pret, atturās, noraidīts. 32. kompromiss par, pret, atturās pieņemts. Astoņi četri četri par, pret, atturās noraidīts. Astoņi četri pieci par, pret, atturās noraidīts. 846 par pret atturās noraidīts. 33. kompromiss par pret atturās pieņemts. 34. kompromiss par pret atturās pieņemts. Astoņi pieci četri par pret atturās pieņemts. Laikam jāpārbauda, es nesaskatu rokas. 8, 5, 4 par pret atturās pieņemts. Astoņi, pieci, septiņi par pret atturās pieņemts. Astoņi, pieci, astoņi. Nē, tas atkrīt. 35. kompromiss par pret atturās pieņemts. 862 par, pret, atturās, noraidīts. Astoņi seši pieci par, pret, atturās, noraidīts. Astoņi seši seši par, pret, atturās, pieņemts. Kompromiss 36 par, pret, atturās, pieņemts. 867 par pret atturās noraidīts. 37. kompromiss par. Ai, tas ir individuālais balsojums. Sākam balsot 37. kompromiss. Beidzam balsot. 37 pār 5 pret pieņemts. 38. kompromiss par pret atturās pieņemts. Astoņi deviņi seši par pret atturās noraidīts. 39. kompromiss par pret atturās pieņemts. Grozījums 1 898 par pret atturās pieņems. 899 par pret atturās pieņems. 900 900 par pret atturās noraidīts. Ak, nē, tas atkrīt, jo pieņemam 899. Atvainojiet. Tad, kurš nākamais? Nē, tomēr bija pareizi. Tad 900. vēlreiz par, pret, atturās, noraidīts. 901 dafür. 901 par,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 atturas pieņemts. 9, 1, 2 par, pret, atturas noraidīts. 9, 1, 3 par, pret, atturas pieņemts. 9, 1, 4 par, pret, atturas noraidīts. 915 ar mutisko grozījumu, ja neviens nav pret, balsojam ar grozījumu tātad par pret atturas pieņemts. 916 par pret atturas norēdīts. 917 par pret atturas norēdīts. 920 par pret atturas norēdīts. 9-2-0 pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Četrpadsmit par divdesmit seši pret vienam atturoties noraidīts. Deviņi, divi, viens par pret atturas noraidīts. 922 par pret atturas pieņemts 993 par, pret atturas pieņemts 994 par, pret atturas noraidīts 9, 2, 4 pārbaudīsim labi, piekrītu, sākam balsot. Beidzam balsot. 9 pār 32 pret, nevienam neturoties noraidīts. Arī tas bija obligāti vajadzīgi 9, 2, 4 par, par pret, atturas noraidīts. Kompromiss 41 par, pret atturas pieņemts. Deviņi, divi deviņi par pretatturas noraidīts. 201 uh, tiek pieņemts. 906 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 42 par pret atturas pieņemts. 207 par pret atturas pieņemts.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 217. Bet, ā, var jau balsot blokā. Tātad līdz 949. Visi piekrīt blokā. Tā darām, labi, ok. Tātad līdz 225 par pret atturas pieņems. Un tagad 948 par pret atturas pieņems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 Kompromiss 48 par, pret atturas pieņemts. 233 un uh, 943 uh, par, pret atturas pieņemts. 984 par, pret. Pārbaudīsim. 984. Sākam balsot. Beidzam balsot. 15 pār 25 pret noraidīts. 9, 8, 5 par pret atturas noraidīts. 9, 8, 6 par pret atturas noraidīts. 9, 8, 7 par pret atturas noraidīts. 9, 8, 8 par pret atturas noraidīts. 9, 8, 9 par pret atturas noraidīts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 996 par pret atturas noraidīts, 997 par pret atturas pieņemts, 998 par pret atturas. Man jāpārbauda, neredzu jūs rokas, balsojam, tātad sākam balsot 998. Beidzam balsot. 17 pār 24 pret eh, vienam atturoties noraidīts. Kompromiss 49 par pret atturas pieņemts. Tūkstošais grozījums par pret atturas noraidīts. 1002 par pret atturas pieņemts. 1005 un 6 par. Tūkstoš divi mēs pieņēmām. Nu, tad atkrīt, tad atkrīt. 1008, 9 un 10 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 50 par pretaturas pieņemts. 1013 par pretaturas pieņemts. 1014 par pret. Pārbaudīsim. 1014 sākam balsot. Beidzam balsot. 17 pār 24 pret noraidīts. 1015 par pretatturas pieņemts. Tūks. Tas ir kompromiss 51 par pretatturas pieņemts. Tūkstoš četrdesmit viens par pret atturas noraidīts tūkstoš četrdesmit trīs par pret pret atturas pieņemts 1044 par pret atturas pieņemts 1045 par pret atturas pieņemts 1046 par pret atturas pieņemts kompromiss 52 par pret atturas pieņemts 463 par pret atturas es neredzu. 463 sākam balsot. Elektroniski, elektroniski. Nu, atvainojiet, bet es to neredzēju. Beidzam balsot 6 par 36 pret. Nevienam neturoties noraidīts. Es lūdzu Pacēliet lūdzu rokas. Tu, tas ir 462 par, pret, atturas, pieņemts. Tur bija papildinājums. Tad vēlreiz 462 par, pret, atturas, pieņemts.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 1051 par pretaturas pieņems 1052 par pretaturas pieņemts 1053 par pretaturas norēdīts 1054 par pretaturas pieņemts 1000. 55, 1055 sākam balsot. Beidzam balsot. 18 pār 25 pret. Nevienam neturoties noredīts. 1055 par pret atturas noredīts. 237 par pret atturas noredīts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 atturas noraidīts 1066 par pret atturas pieņemts 1067 par pret atturas pieņemts 1000. war der angenommen? Nee, der 572 und der 582 waren beide. Okay. Also da die 572 und 502. Tā kā 75 un 73 tika noradīti, mums ir jābalso par 62 un 63. Tas ir 1062 un 63. Nē, tie tika noraidīti, es atvainojos. Ne, tad, tad abi atkrīt, jo tie tika noraidīti. Uh, 771 uh, tagad par pretaturas noraidīts, 1072 par pretaturas pieņemts 1072 pārbaudām, sākam balsot. Beidzam balsot. 35 par 9 pret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 atturas pieņemts. 1092 par, pret atturas pieņemts. 1093 par, pret atturas pieņemts. 1097 par, pret atturas pieņemts. 1098 par, pret atturas pieņemts.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 atturas pieņemts. Kompromiss 58 par, pret atturas pieņemts. 246 par, pret atturas noraidīts. 251 par, pret atturas pieņemts. 253 par, pret atturas pieņemts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 pret atturas noraidīts. 263 par pret atturas noraidīts. 342 par pret atturas noraidīts. 62. kompromiss par pret atturas pieņemts.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 pret atturas pieņemts. Kompromiss 64 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 65 par pret atturas pieņemts. 280 par pret atturas pieņemts. Kom... Jā, 280 varam pārbaudīt, sākam balsot. Beidzam balsot. 20 pār 23 pret ir noraidīts. 66. kompromiss par pret atturas pieņems. Kompromiss 67 dafür. 67. kompromiss par pretatturas pieņems. Kompromiss 68 par pretatturas pieņems. 291 par pretaturas pieņems, 292 par pretaturas pieņems, 294 par pretaturas pieņems, 293 par pretaturas norēdīts, 295 par pretaturas pieņems, 2. Kompromiss 69 par. Pret atturas pieņemts. Kompromiss 70 par. Pret atturas pieņemts. 301 par. Pret atturas noraidīts. 302 par. Pret atturas noraidīts. 303 par. Pret atturas noraidīts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 atturas pieņemts. 314 par, paret, atturas pieņemts. 315 par, paret, atturas pieņemts. 316 par, paret, atturas norēdīts. 317 par, paret, atturas norēdīts. Kompromiss 73 par, paret pret atturas pieņemts. 3, 2, 1 par, pret atturas noraidīts. 3, 2, 2 par, pret atturas pārbaudīsim. 3, 2, 2 sākam balsot. Beidzam balsot. 20 pār 23 pret, nevienam neturoties noraidīts. 3, 2, 3 pār pret, atturas noraidīts. 3, 2, 4 pār pret, atturas pieņemts. Kompromiss 74 pār pret, atturas pieņemts. Trīs, trīs, viens par, pret, bet 280 to nepieņēma. Tātad 331 par pret pārbaudīsim. 331 sākam balsot. Beidzam balsot. 20 par 22 pret neturoties nevienam noraidīts.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 336. pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. 17 par 25 pret vienam atroties noraidīts. 337 par pret atturas pieņems 339 par pret atturas pieņems 340 par pret pret pieņemts 15 par pret atturas pieņemts 341 par pret atturas noraidīts 343 par jā tas pats 343 par pret 343. pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. 20 pār 23 pret nevienam neturoties noraidīts. Tagad galīgais balsojums, kas ir eh, personāla balsojums. Pamirklīti tā. Beidzam balsot. 31 pār vienam atroties 11 pret pieņemts. Kā teikts, 11 pret 31 par. Un tagad mēs balsojam par normatīvo rezolūciju, sākam balsot. Beidzam balsot. 31 pār 11 pret 1 atturoties pieņemts. 32 bija pār 32 atvienojot, bet tik un tā pieņemts. Un tagad mēs balsojam par sarunu mandātu. Tam mums nepieciešams kvalificētais vairākums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 32 pār 10 pret 2 atturoties. Arī sarunu mandāts tiek pieņemts. Līdz ar to esam pabeiguši šo balsojumu. Es apsveicu referentu Marenžanu eh, Marinesku un vēlos pateikties tran sekretariātam, tīpaši Svenam Ottam, kas īstenībā ir slims tagad, bet eh, paveicis visus sagatavošanas darbus, lai notiktu šis balsojums. Lielas paldies vēlreiz! So oh, we will continue. Please leave the... Turpināsim. To vai nu ejiet prom, lūdzu, vai nu apsēdieties un sagatavojieties balsojumam. Now we continue, please. Turpināsim, lūdzu, apsēdieties vai atstājiet zāli. Wir kommen zur Abstimmung. Kolēģi, tagad balsojam par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu iekšzemes kuģošanā. Gezīna Meisnere ir referente. Balsojam vispirms par 170 grozījumu. 170 par, pret, atturas, noraidīts. Vēlreiz es lūdzu visus vai nu apsēsties, vai nu iet prom. Un katrā gadījumā klusējiet, lūdzu, mēs balsojam. Nu, lūk, nostrādā. 119. par, pret, atturās. Pārbaudīsim elektroniski 119. balsojam. Beidzam balsot. Beidzam balsot. 12 pār 28 pret. Noraidīts. 119. pār, saka priekšstādājs. Nē, tikko nobalsojam. 118. par, pret, atturās, pieņemts. Pārbaudīsim 118. elektroniski balsojam. Beidzam balsot. 15 pār 23 pret. Noraidīts. Pirmais kompromiss par, pret, atturās pieņemts. Pirmais kompromiss pārbaudīsim elektroniski balsojam. Beidzam balsot. 29 par 11 pret 1 atturējies pieņemts. Simtu trīsdesmitais un simtu trīsdesmit pirmais identiski par, pret, atturās pieņemts. Devītais par. Jā, bija liels vairākums par iepriekšējo. Devītais grozījums par pret atturās pieņemts. Desmitais par pret atturās pieņemts. Vienpadsmitais par pret atturās pieņemts. 132 par pret atturās pieņemts. Empul 19 par pret atturās pieņemts. Empul 20 par, pret, atturās pieņemts. 135. un 136. par, pret, atturās pieņemts. Empel 21 par pret atturas Pārbaudīsim elektroniski. MPL 21 balsojam lūdzu. Beidzam balsot. 13 pār 27 pret. Noraidīts. 137 par pret atturas noraidīts. MPL 22 par pret atturas. Pārbaudīsim MPL 22 elektroniski balsojam, lūdzu. Beidzam balsot. 15 pār 22 pret noraidīts. 138, 140, 141 identiski par, pret, atturās pieņemts. 100 142 līdz 144 par pret atturās pieņemts. 12 par pret. Neredzu, pārbaudīsim elektroniski 12. grozījums. Balsojam. Beidzam balsot. 24 par 16 pret pieņemts. Juri 8 par pret atturās noraidīts. Otrais kompromiss par pret atturās pārbaudīsim elektroniski. Otrais kompromiss. Balsojam. Beidzam balsot. 22 par, 16 pret, 2 atturējušies pieņemts. 147 par pret atturas. Atkal jāpārbauda 147. elektroniski sākam balsot. Šī ir otrā daļa. Beidzam balsot. 24 par pieņemts. 146 par pret atturās noraidīts. Trešais kompromiss par, pret, atturās pieņemts. Ceturtais kompromiss par, pret, atturās pieņemts. MPL 24 par, pret, atturās noraidīts. MPL 25 par, pret, atturās noraidīts. Kompromiss 5 par pret atturās pieņemts. Divdesmit piektais par pret atturās pieņemts. Empel 26 par pret atturās noraidīts. Empel 27 par pret atturās. Pārbaudīsim elektroniski. Empel 27. Sākam balsot. Beidzam balsot. 14 pār 26 pret. Noraidīts. 26. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 28. par, pret, atturās, pieņemts. 29. par, pret, atturās pieņemts. Jūri atkrīt. Empel 28 par pret atturās noraidīts. 169. un 170. par pret atturās pieņemts. Empel 29 par pret atturās pieņemts atturās noraidīts. Sestais kompromiss par, pret, atturās pieņemts. Septītais kompromiss par, pret, atturās pieņemts. Trīsdesmit septītais grozījums par, pret, atturās pieņemts. Jūri 13 par, pret, atturās pieņemts. Astotais kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. Empel 39 par, pret, atturās, pieņemts. 40 par, pret, atturās, pieņemts. Jūri 15 par, pret, atturās, pieņemts. 9. kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 191 par, pret, atturās, noraidīts. 42 par, pret, atturās, pieņemts. Jūri 16 par, pret, atturās, pieņemts. Empel 40 par, pret, atturās, pārbaudīsim elektroniski. Empel 40 sākam balsot. Beidzam balsot. 15 pār, ne, 16 pār, 25 pret noraidīts. Empel 41 par, pret, atturās, noraidīts. Empel 42 par, pret, atturās, noraidīts. 193 par, pret, atturās, noraidīts. 45 par pret atturās pieņemts. Jurijs 17 par pret atturās pieņemts. 194 par pret atturās noraidīts. 46 un jūri 18 par pret atturās pieņemts. 47 un jūri 19 par pret atturās pieņemts. Desmitais kompromiss par pret atturās pieņemts. 49 par pret atturās pieņemts. 50 par pret atturās pieņemts. Vienpadsmitais kompromiss par pret atturās pieņemts. 12. kompromiss par pret atturās pieņemts. 13. kompromiss par pret atturās pieņemts. 211 par pret atturās noraidīts. Jūri 22 par pret atturās noraidīts. 212 par pret atturās noraidīts atturās pieņemts. 213 par pret atturās noraidīts. 214 par pret atturās noraidīts. 215 par pret atturās noraidīts. 54 par pret atturās noraidīts Pārbaudīsim. 54. elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. 10 pār 29 pret. 3 atturējušies. Nu, visi ir piekusuši, bet lūdzu tiešām paceliet rokas skaidri. Noraidīts. Tad 54. bija noraidīts, tagad jūrī 23 par pret Atkal nav skaidrs. 23, jūri 23 par, pret, atturās pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski jūri 23, balsojam. Beidzam balsot. 15 par, 25 pret. Noraidīts. Es tiešām vairs nevaru saskatīt. Noraidīts. 216 par pret atturās noraidīts. Tagad bija skaidrs. Empel 20, eh, eh, Empel 43, Empel 43 par pret atturās pieņemts. 219 par pret atturās noraidīts. 14. kompromiss par pret atturās pieņemts. 15. kompromiss par pret atturās pieņemts. Empel 53 par pret atturās pieņemts. 16. kompromiss par pret atturās pieņemts. 239 par pret atturās pieņemts. Kompromiss 17 par pret atturās pieņemts. 243 par pret atturās pieņemts. 244 par pret atturās pieņemts. Nākamais atkrīt. 18. kompromiss par pret atturās pieņemts. 250 par pret atturās pieņemts. 72 par pret atturās pieņemts. 251 par pret atturās. Pārbaudīsim. 251. Balsojam lūdzu. 251. Beidzam balsot. 22, 23 par 18 pret. Pieņemts. 252 par pret atturās noraidīts. Apsvērumi 73 par pret atturās noraidīts. 74 par pret at, atturās noraidīts. Empel 1 par pret atturās pieņemts. Empel 2 par pret at, pārbaudīsim Empel 2 elektroniski. Balsojam. Beidzam balsot. 19 pār 22 pret noraidīts. 75. padaļām pirmā daļa par pret pieņemts, otrā daļa par pret atturās noraidīts. 76 par pret atturās noraidīts. 77 par pret atturās pieņemts. 78 par, pret, atturās pieņemts. 79 par, pret, atturās noraidīts. 80 par, pret, atturās pieņemts. 81 par, pret, atturās pieņemts. 82 par, pret, atturās noraidīts. 83 par, pret, atturās pieņemts atturās noraidīts. Empel 3 par pret atturās noraidīts. Pirmais grozījums par pret atturās. Vēlreiz lūdzu par pret atturās. Pārbaudīsim elektroniski. Pirmais grozījums. Balsojam. Sākam balsot. Beidzam balsot. 23 par, 20 pret, pieņemts. 84 par, pret, atturās, noraidīts. 85 par, pret, atturās, pārbaudīsim elektroniski. 85. sākam balsot. Beidzam balsot. 19 pār 22 pret noraidīts. 19. kompromiss par pret atturās pieņemts. Juri 1 par pret atturās noraidīts. 88 par pret atturās noraidīts. Empel 5 par pret atturās noraidīts atturās, pārbaudīsim Empel 5. Sākam balsot. Beidzam balsot. 14 par, 26 pret, 2 atturējušies, noraidīts. 89 par, pret, atturās, noraidīts. 2 par, pret, atturās, pieņemts. 6, Empel 6 par, pret pret arī nevar saskatīt. Pārbaudam elektroniski. Impulsēši sākam balsot. Beidzam balsot. 14 pār 26 pret. Nu, labi, pat 15 daf, eh, pār noraidīts. 90 par pret atturās noraidīts. 91 par pret pret atturās noraidīts. Empel 7 par pret atturās pieņemts. Empel 8 par pret atturās noraidīts. 92 par pret atturās noraidīts. Pārbaudīsim 92. elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 16 pār 26 pret noraidīts. 93 par pret atturās noraidīts. Empel 9 par pret atturās. Pārbaudīsim Empel 9 elektroniski. Balsojam lūdzu. Beidzam balsot. 15 pār 26 pret noraidīts. Empel 10 par pret atturās noraidīts. 94 par pret neredzu. Tātad 94. elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. 16 pār 25 pret noraidīts. Jūri 2 par pret atturās noraidīts. Eh, kompromiss 20 par pret atturās pieņemts. Empel 12 par pret atturās noraidīts. 99 par pret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 atturās pieņemts. Empel 17 par, pret, atturās pieņemts. Empel 18 par, pret, atturās pieņemts. Kompromiss 23 par, pret, atturās pieņemts. Un tagad galīgais balsojums par visu priekšlikumu eh, personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 35 pār 4 pret 2 atturējušies. Pieņemts. Balsojam tagad par, par uh, rezolūciju. Uh, personālais balsojums. Sākam balsot. Balsojam lūdzu. Beidzam balsot. 36 par, 4 pret, 2 atturējušies pieņemts. Un tagad balsojam par sarunu mandātu. Kvalificētais vairākums mums ir vajadzīgs. Sākam balsot. Beidzam balsot. 40, 35 eh, par, 3 pret, 4 atturējušies pieņemts, apsveicam Gezīna Meisneri. Thank you. Wir kommen jetzt zur Abstimmung. Un tagad balsosim par ikgadējo ziņojumu par Eiropas Savienības konkurētspējas politiku. Pašiniciatīvas ekon atzinums Žaklīna Fosterē referente. Pirmais kompromiss par pret atturās pieņemts. Grozījums 2. Otrā daļa par pret pret atturās noraidīts. Devītais par pret atturās noraidīts. Divpadsmitais par pret atturās pieņemts. Sestais par pret pārbaudīsim elektroniski. Sestais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 19 par, 19 pret. Viens atturējis, noraidīts. Astotais grozījums par, pret, atturās, pieņemts. Desmitais par, pret, atturās, pieņemts. Vienpadsmitais par, pret, atturās, pieņemts. 11. par, pret, atturas, pārbaudīsim elektroniski. 11. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 17 par, 20 pret, 2 atturējušies, noraidīts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. 24 par, pret atturas noraidīts. 25 pa, atkrīt. Nē, pa, balsosim par. 24. nebija pieņemts, tātad 25. par. Pret. Balsojam par 25. tagad. Vēlreiz 25. grozījums par. Pret. Atturās pieņemts jāpārbauda elektroniski. 25. grozījums balsojam. Nu, tas šito jau izbalsošu. Geschlossen. Beidzam balsot. 20 par, 18 pret. Neviens nav atturējies pieņemts. 26. par, pret, noraidīts. Trešais kompromiss par, pret, atturās pieņemts. 28. par pret atturās pieņemts. 32. par pret atturās pieņemts. Jāpārbauda. Labi, 32. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. 16 pār 23 pret noraidīts. 33 par pret. Arī jāpārbauda 33. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 16 pār 21 pret. Noraidīts. Ceturtais kompromiss par pret atturas pieņemts. 41. padaļām Pirmā daļa par atturas pieņemts. Otrā daļa par par pret pārbaudīsim otro daļu. 41. otrā daļa. Balsojam. Beidzam balsot. 17 pār 22 pret noraidīts. Piektais kompromiss par pret atturas pieņemts. 49 par pret atturas pārbaudīsim 49. elektroniski. Balsojam. Beidzam balsot. 19 par, 19 pret. Viens atturējies, noraidīts. 50. par pret atturas pārbaudīsim. 50. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. 20 par, 19 pret. Pieņemts. 51. par, pret, atturas, noraidīts. 52. par, pret pret, atturas. Vēlreiz 52. par. Tagad ir skaidrs pret, atturas, pieņemts. 53. par. Nē, tas atkrīt. Nē, tomēr 53. par. Pret, atturas, noraidīts. 54. par pret atturas. Pārbaudīsim 54. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 16 pār 20 pret. Noraidīts. 55. par pret atturas. Noraidīts. 6. kompromiss par pret atturas atturas, pieņemts. 60. par, pret, pārbaudīsim elektroniski. Grozījums 60. Sākam balsot. Beidzam balsot. 15 pār 20 pret 4 atturējušies noraidīt. Noraidīts. 63. par, pret pret, atturas, noraidīts. 62 par, pret, atturas, jāpārbauda elektroniski 62. grozējums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 18 par, 17 pret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 Pārbaudīsim. 75. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Sešpadsmit vai septiņpadsmit par? Sešpadsmit par, deviņpadsmit pret. Noraidīts. Kompromiss astoņi par, pret, atturas, pieņemts. 79 par pret atturas. Pārbaudīsim 79. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 19 pret 19. Vienam atturoties, ne, nevienam neatturoties, noraidīts. 77 par pret atturas pieņemts. 78 par, pret, atturas, pieņemts. 80 par, pret, atturas, pieņemts. 81 par, pret, atturas, pieņemts. 82 par, pret, atturas, pieņemts. 83 par, pret, pārbaudīsim. 83. grozījums elektroniski sākam balsot. Beidzam balsot. 17 par, 20 pret, 2 atturējušies, noraidīts. 84 par, pret, atturas, pieņemts. Galīgais balsojums. Lūdzu, balsojam elektroniski. Beidzam balsot.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 Nākamais ziņojums eh, skar EIB eh, e finanšu aktivitātes un ikgadējo ziņojumu. Referents ir Bogušlavs Liberatskis. Kompromiss viens par pret atturas pieņemts. 26 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 2 par pret atturas pieņemts.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 Kompromiss 56 uh, par pret atturas pārbaudīsim. 56 par 56 sākam balsot. Beidzam balsot. 15 pār 23 pret. Jums nedarbojas sistēma. Nevienam neturoties, norēdīts.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 pret. Atturs pieņems. 59 par pret. 59 pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. 20 pār 18 pret, vienam atroties pieņemts. Piektais kompromiss par pret atturis pieņemts.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 12 par pret. Atturs pieņemts. 12 pārbaudām. Sākam balsot. Beidzam balsot. 7 pār 26 pret. Paldies par pārbaudi, bet, nu, tiešām, nu, tas izskatījās pavisam citādi. Paldies, ka ieteicāt pārbaudīt. Nu, nav tā, ka gluži nekad, saka priekšsādātājs, 13 par, pret atturas, noraidīts 14 par, pret atturas, noraidīts. Kā liekas balsojums, sākam balsot. Beidzam balsot. 33 pār 3 pret. 34 pret. Eh, tas ir par 3 pret 2 atturoties. Tiek pieņemts, apsveicam Bogslavu Liberatski. Tagad eh, civila likuma eh, noteikumi par robotiku. Georgs Mājers ir referents. Pirmais kompromiss par pret atturas. Pārbaudīsim pirmo kompromisu, sākam balsot. Beidzam balsot. 21 pār 7 pret, nevienam netroties, pieņemts. Kompromiss 2 par pret, atturas, pieņemts. Trešais kompromiss par, paret, atturas pieņemts. Kompromiss trīs pārbaudīsim tomēr sākam balsot. Mēs taču pārbaudu. Beidzam balsot. Ar 21 par 7 pret nevienam neturoties pieņemts. 14 par pret Atturas pieņemts. 15 par pret. Atturas pieņemts. 19 par pret. Pārbaudīsim. 19. sākam balsot. Beidzam balsot. 21 pār 7 pret, nevienam neturoties pieņemts. 20 pār pret, atturas pieņemts. 21 pār pret, atturas pieņemts. 23 pār pret, atturas pieņemts. Kompromiss 4 par pret. Atturs pieņemts. 32 par pret atturas pieņemts. 33 par pret atturas noraidīts. 34 par pret atturas noraidīts. 35 Nē. Piektais kompromiss par. Pret. Atturas pieņemts. 44 par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 atturas pieņemts. 72 par pret atturas pieņemts. 75 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 7 par 75 to mums pārbaudīt. 75 sākam balsot. Beidzam balsot. 7 pār 21 pret uh, norēdīts. Kompromiss 7 par. Pret. Atturas pieņemts. 84 par. Pret atturas pieņemts. 85 par. Pret. Atturas pieņemts. 87 par. Pret. Atturas pieņemts. 93 par. Pret Atturas pieņemts. Otrais grozījums par pretaturas pieņemts. Ceturtais par pretaturas pieņemts. Ceturto pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. 13 pār 15 pret, nevienam neturoties noraidīts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. Trešais grozījums par pret atturas pieņemts. Pārbaudām trešo. Sākam balsot. Beidzam balsot. 27 par un 1 pret. Nevienam neaturoties. Labi, ka pārbaudījām. Galīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 22 pār, 5 pret, nevienam neturoties pieņemts un nevar apsveikt ar referentu, jo viņš nav klāt. Un tagad pēdējais balsojums, kas mums šodien paredzēts starp kārtībā par ceturto dzelzceļa pakotni. Nē, tē, tās ir joks, tas ir joks. Par um, vienlīdzīgo izturēšanos. Es vienkārši ar Cecoli kungu par to runājam, bet runa ir par vienlīdzīgo izturēšanos pret vīriešiem sievietēm, runājot par piek piekļuvi eh, pakalpojumiem un precēm. Jens Nilsons ir referents kompromiss viens par. Pret. Atturas pieņemts. Četri par. Pret. Atturas noraidīts. Pieci par. Pret. Atturas pieņemts. Seši par. Pret. Atturas pieņemts. Otrais kompromiss par. Pret pret atturas pieņemts. Devītais grozījums par pret atturas pieņemts. Desmit par pret atturas noraidīts. Vienpadsmit par pret atturas pieņemts. Divpadsmit par pret atturas pieņemts. Trīspadsmit par pret atturas pieņemts atturas 13 par, pret, atturas noraidīts. 14. 14 par, pret, atturas noraidīts. 15 par, pret, atturas noraidīts. 16 par, pret, atturas noraidīts. 17 par, pret, atturas pieņemts. 18, 19, 19 par, pret, atturas pieņemts. 21 par, pret, atturas pieņemts. Kompromiss 3 par, pret, atturas pieņemts. 30 par, pret, atturas pieņemts. 31 par, pret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 67 par pret atturas pieņemts, 69 par pret atturas pieņemts, 70 par pret atturas pieņemts, 71 divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas noraidīts. Galīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. 32 par 4 pret 1 atturoties pieņemts. Pat 33 bija par Jens Nilsonu. Apsveicam. Leider direkt weitermachen ja. mit dem Berichterstatter ein kurzes Wort. Okay. Ja. So we have to continue because we are one hour. Tad turpināsim, mēs jau esam stundu iekavējuši. Lūdzu, vai nu apsēžaties, vai atstājiet šo sēžu zāli. Un, un galvenais, esiet klusi, izturieties klusi. Nākamais eh, darba kārtības punkts ir eh, ceturtā dzelzceļa pakotne un otrais lasējums tagad. Nu, ir paredzēts, mēs runāsim par tirgus atvēršanu, dzelzceļu infrastruktūras pārvaldīšanu un dzelzceļu uzņēmumu kontu normalizēšanu. Vims Vandekams, David Marija Sasoli un Marija Kīlenēna ir mūsu trīs referē. Dodu viņam vārdu. Pirmais uzstāsies Vims Vandekams. Uh, voorzitter, dank u zeer. Prieksēdētāji kungs, paldies. Es uh, Tiešām esmu laimīgs, ka man izdevās izdzīvot divu ar pus stundu ilgā balsojumā, cilājot roku. Jā, mums bija ļoti daudz balsojumu, bet eh, par ceturto dzelzceļu pakotni un eh, īpaši par politisko pakotnes pilāru. Vēlētos pateikt sekojošo. Mums bija ārkārtīgi smagas un grūšas sarunas ar padomi, un Nīderlandienas prezidentūra 19. aprīlī. Mums izdevās panākt, panākt vienošanos ar Nīderlandes prezidentūru. Tas ir principiāli skatoties ļoti labs, laba vienošanās, tajā ir trīs punkti un eh, par tiem galvenokārt arī runājām trīspaši sarunās. Pirmais eh, - tirgus atvēršana. PSO nozīmē, ka visi eh, dzelzceļa pārvadājumi un visi dzelzceļi var tikt pakļaut publiskam iepirkumam, un tomēr ir paredzēta arī vairāk izņēmumu. Lai līgu, un šie izņēmumi attiecās uz tādiem līgumiem, kas tiks piešķirti tieši. Tas ir saistīts gan ar dzelzceļa izmēru, gan arī ar specifiskiem reģionāli geogrāfiskiem aspektiem. Bet, eh, lai tieši piešķirtu līgumu dalību valstu uzraugošajām iestādēm, ir iespēja izvērtēt, vai šie līgumi tiešā veidā piešķirti, ir piešķirti likumīgi, vai arī tiem vajadzēja būt eh, palaistiem publiskajā iepirkumā. Otrs būtisks, milzīgs eh, temats bija eh, ritošā sastāva pieejamība. Uzvarot tenderi, uzvarot publiskajā iepirkumā, tātad, ja kāds uzvar publiskajā iepirkumā, bet šim uzvarētājam nav neviena dzelzceļa vagona, tad kāda ir jēga šādai uzvarai? Uh, Tāpēc mēs vēlējāmies būt pārliecināti, ka dalību valstīm ir jābūt vai nu līzinga iespējām, vai arī viņiem pašiem jau ir jāparedz konkrēts sastāv daudzums. Kā jau es teicu, ja kāds uzvar tenderī, bet eh, vagonu vai sastāvu šim uzvarētājam nav, tad jēgas tam nav nekādas. Un eh, trešais lielais domēns bija publiskā iepirkuma sociālie aspekti un PSO regula. Mums bija ļoti, ļoti garas diskusijas ar padomu tieši par šo sociālo aspektu, un padomi atteicās e, pakļauties, atteicās piekāpties. Bet e, tādā vai citādā veidā, dīvainā veidā mums izdevās vienoties, ka e, dalību valstīs spēkā esošie noteikumi strādājošo aizsardzībai paliks spēkā. Un ja Eh, kāda cita dzelzceļa uzņēmums ir dabūjis tenderu, tad eh, šie noteikumi tomēr darbojās. Tā tad eh, sociālais aspekts, dzelzceļa sastāvu pieejamība un manis pirmais pieminētais pilārs, tie bija trīs tādi lieli do domēni. Uh, Mums, mūsu panāktā vienošanās ir jēdzīga, mums neizdevās vienoties par visiem mums svarīgajiem momentiem, un tomēr mēs tagad varam pāriet nākamajā etapā atvērt dzelzceļa tirgu Eiropā. Paldies! Es lūdzu izteikties īsāk, jo laika tiešām nav daudz. Mm, Borislav. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos atkārtot um, to, ko teicu. Sadarbība ar uh, Vimo Vandi Kampu vienmēr ir milzīgs prieks. Bet man jāsaka, ka gala rezultātus es vērtēju citādāk. Jo pamat problēmas bija jautājumā, vai var to darīt, vai mums tas jādara, runājot par sociālo jomu un nacionālo likumdošanu. Un uh, runa bija par to, ka maksimāli jāpasargā šie noteikumi, neobligāti tos pakļaujot nacionālā likumdošanai. Tātad runa bija par PSO jautājumu. Un man atkal jāatgriežas pie 9. novembra. Vai varam runāt par lielu Eiropu uh, ar vienotu dzelzceļu tīklu, vai arī mēs te runāsim par atsevišķi par vagoniem, pasažieriem un salīdzināsim skaitļus no vienas puses. Un tad arī Lietuvai, Luksemburgai ir tā sauktais votum separātum, kā to izskatās, un tad arī uh, parlamenta atzinums. Dārgie kolēģi, paskatieties uz diskusiju iznākumu ar komisiju un padomi. Gala, gala priekšlikums, pirmais punkts, tieši pie, piešķērumi, padomes pozīcija, pārējais periods. Tur ir atrasts kompromiss, sociālajie jautājumi, padomes nostāja, ritošais materiāls. Uh, mazie lielie uzņēmumi padome, transporta plāni padome, komercnoslēpumi, nu tāds sīkums vien kopējā nostāja. Īpaši nosacījumi, tas vispār nav svarīgi. Mēs, kā parlaments, esam uh, iespiesti stūrī, mums sevi jāizstāv, nav neviena punkta, kur mēs varam teikt, jā, mēs to pieņemam. Un man tas nav pietiekami labi, un es tam nepiekrītu. Paldies! Paldies, Pāvēl Telička! Okay. Paldies, priekšsēdētāji kungs, arī es runāšu ļoti lakoniski. E, es tiešām cerēju, ka rezultāts būs nedaudz savādāks. Un šķita, ka sarunas vienbrīd virzās uz priekšu ļoti, ļoti labi. Un tomēr atšķirības starp uh, to, ko padome saka un dara, ir milzīgas, un tomēr gala beigās mums tiešām ir ļoti pamatīga likumdošanas priekšlikuma pakotne par sociālajiem standartiem. Es eh, tomēr nepiekrītu Liberatska kunga teiktajām, kaut viņu ļoti cienu. Patiesībā šī sociālā, sociālais jautājums bija vienīgais, kurā mēs bijām dienas prātas eh, ne tikai vien, tā tad nevis vienisprāts parlaments ar padomu, bet vienisprāts parlamentu, parlamentu vidū. Jo vienmēr jau būs uzņēmumi, kur uzvarēs eh, tenderī un kuri zaudēs. Un eh, tas eh, noteikti ir jāņem vērā arī mūsu sarunās. Tas, ka mēs paģērējām dalību valstu standartu piemērošanu, tas, ka mēs paģērējām uh, lai netiktu samazināti sociālie standarti. Tas ir ļoti labs sasniegums. Un, jā, varbūt, ka būs zināmas grūtības, jo mēs sagaidījām vairāk, un tomēr mēs varēsim atbalstīt šo ideju. Karīma Delī nākamā lūdzu. Am, nē, tad nākamā ar no tūkundze. Priekšsādātāji, es gribēju izteikties par trīs ziņojumiem kopumā. Vai es drīkstu darīt, vai beigu beigās pēc pēdējās prezentācijas? Kā labāk to darīt, priekšsādātāji? Un tad lūdzu labāk beigās, pēc visām prezentācijām. Labi, tad sasolī kungs, lūdzu. Presidente. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Arī es Esmu no tiesas atvieglots, ka mums izdevās vienoties uh, otrajā lasījumā par teksta redakciju. Un vispirms, uh, vispirms sākot teikt, ko es vēlos pateikt, es vēlētos pateikties visiem, kur piedalījās šajā darbā. Bija ļoti pateikami sadarboties gan ar Vimu Van de Kampu, gan arī ar pārējiem kolēģiem, kur piedalījās šās dzelzceļa pakotnes uh, ciršanā. Librātska kungs, Kilonēnas kundze. Uh, Man bija ļoti liels prieks, jo strādāt nācās ar kolēģiem, kuriem ir ļoti liela pieredze, un mēs esam nonākuši šobrīd trialoga beigās. Tātad trialoga periods bija ļoti, ļoti garš, ļoti sarežģīts, un vēlētos īpaši pateikties arī Nīderlandes prezidentūrai, kura patiesībā mūs izveda no strupceļa, un pēc manām domām mūsu panāktais teksts ir vienkārši lielisks dzelzceļa nozara Eiropā sāks, manuprāt, straujāk attīstīties un beidzot panāks arī šobrīd notiekošo un pozitīvi vērtēto avio nozarē. Protams, ļoti daudzi spēlētāji vēlējās eh, izņēmumus un eh, vienkārši dzelzceļa eh, nozares specifiskuma dēļ. Pateicoties šai ceturtajai pakotnē, esmu pārliecināts, ka Eiropā konkurence pieaugs. Tas nozīmē, ka ikvienam dzelzceļu uzņēmumam būs iespēja attīstīties, pilnveidoties un paplašināties. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs piedzīvosim arī pakalpojumu kvalitātes paaugstināšanos un e, braucēju apmierinātības palielināšanos, kā arī tas, ka būs vieglāk nopirkt biļeti no vienas valsts uz otru. Vēl vēlētos uzsvērt arī parlamenta lielo lomu, kā vienojoties ar padomi, mēs tiešām pieturējāmies pie mūsu nostājas, mēs bijām ārkārtīgi objektīvi, tiešām runājām par infrastruktūru pārvaldīšanas labumiem Esmu pārliecināts, ka dzelzceļa tirgus atvēršana ir tieši parlamenta panākums. Ko mēs panācām? Būs palielināti drošības pasākumi, būs lielāka infrastruktūras pārvaldītāja neatkarība. Mēs, mums izdevās iekļaut tekstā e, prasību par tā saucamajiem e, divpusējiem mandātiem e, Tā tad eh, transporta plūsmas pāraudzība, eksternalizācija un arī um, infrastruktūras pārvaldības instrumentu apvienošana. Otrakārt, mums izdevās panākt to, ka dalību valstis izveidos eh, katra savu ietvaru, kā risināt interešu konfliktus. Un uzraudzības iestādēm būs jāņem vērā personālais, ekonomiskais, finansiālais un, ekonomisk, un e, profesionālais eh, interešu kopums, izvērtējot, kurš pārvaldīs infrastruktūras tīri personīgi. E, treškārt, īpaši standarti ir izveidoti e, pasažieriem milzu ātruma um, vilcienos Tādējādi, izveidojot eh, ātrvilcienu eh, tīklu Eiropā un veicinot eh, ātrvilcienu konkurenci. Un visbeidzot par sociālajiem jautājumiem. Šis jautājums ir ārkārtīgi aktuāls, interesē visus un es personīgi iestājos par, iestājos par to, lai šis jautājums būtu ierakstīts. Dzelzceļu uzņēmumiem būs um, jāsaņem e-licence, ar kuru tiks atrunāts tas, ka mm, menedžments nevarēs saņemt amatus asociētās nozerēs. Vēl komisija, protams, paskatīsies, vai tiks izveidoti šādā sakarībā īpaši nosacījumi. Nākamais koordinācijas pasākumi, kuri nav obligāti starp eh, dzelzceļu uzņēmumiem un infrastruktūras pārvaldītājiem. Un visbeidzot, IATMS. Mēs esam stiprinājuši šo jomu, iekļaujot tādus mehānismus, kas eh, tiešām nodrošinās eh, eksploatācijas izvērtēšanu. Sestais. Regulatoro iestāžu pilnvaras ir stiprinātas, Un tagad bēdējais punkts - tirgus attīstība. Ja tā notiks tādā kopīgā informācijas telpā un ja būs e-biļetes, e, e šobrīd tas jau notiek un tomēr mums vajadzētu to piedāvāt e, arī pārrobežu pasažieru plūsmai. Jā, protams, kolēģi, ik viens jau piekritīs tam, ka mums ir izdevies panākt būtiskus rezultātus, un tas tikai pateicoties kopīgam darbam. Parlamenta apstiprinātais teksts šobrīd nozīmē to, ka mēs esam tikuši galā ar tādiem uzdevumu, tādiem nosacījumiem, kuri var izrādīties liktenīgi dzelzceļu uzņēmumiem, un mums ir izdevies tos no teksta svītrot. Es esmu pārliecināts, ka kopā strādājot dzelzceļa nozara tiešām kļūs visā Eiropas, un tas arī ir mūsu komitejas nolūks. Paldies! Dankazie! Liels paldies! Eh, Mērija Kilenene, lūdzu! Kīdaksjā! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Tā tad runājot par šo normalizēšanu dzelzceļa pārvaldējumu atcelšanā, komisija ir ierosinājusi atcelt regulu par kopīgiem noteikumu uzskaits normalizēšanai dzelzceļa uzņēmumos. Saskaņā ar šo regulu dalību valsts drīkst kompensēt dzelzceļa uzņēmumiem tādus ar eksploatāciju saistīts izdevumus, kādu citās transporta jomā strādājušiem uzņēmumiem nav. Piemēram, um, Es eh, vēlētos, lai tiktu ievērots komisijas eh, viedoklis, eh, izņemot tikai 4. pielikuma 4. kategorijas uzskaitas nodrošinājumu, jo saskaņā 4. kategorijas noteikumiem tos varēšot piemērot līdz 17. gada 31 decembrim. Tādējādi dodot dalību valstīm laiku mainīt to likumdošanu un normatīvos aktus, kuri attiecas uz dzelzceļa pārbrauktuvju kompensācijām. Un eh, tomēr es vēlētos lūgt, lai mēs šo ziņojumu pieņemtu bez grozījumiem. Vēlos no sirds pateikties maniem ēnu referentiem, komitejas sekretariātam, kā arī komisijas un padomas sarunvedējiem par ļoti labo un auglīgo sadarbību. Also jetzt haben sich noch Paldies, tagad pieteicās vēl daži runātāji, bet mēs tiešām esam stipri iekavējuši. Un vēl būs pārstāvis no revīzijas palātas. Būtībā vajadzēja jau pirms pusstundas sākt šo uh, jautājumu skatīt. Tad katram runātājam tikai viena minūte. Lūdzu. Pietiks arī ar vienu minūti. Paldies, godātie kolēģi. Neskatoties uz visu paveikto darbu, jāsaka, ka es neesmu apmierināts ar to, ko mums piedāvās Astolīkungs. Uh, eh, Septītajā lapusē e, rekomendācijas projektā e, ir detaļas, kas mūs neapmierina, un, manuprāt, e, tam būs smagas sekas. Mēs šeit runājam par Eiropas parlamenta vēlmi pārskatīt trialoga rezultātus. Manuprāt, tā ir trīskāršā kļūda - juridiska kļūda pirmām kārtām. Atvainojiet, bet šī deklarācija ir juridiski nesaistoša. Tas ir tikai pielikums. Tad atkal komentārs. Bet mums teica, jā, tā nav juridiski saistoša, bet tai tomēr ir nopietnas sekas. 11. pāns balstās tad, uz punktiem, kas var tikt interpretēts pilnīgi savādāk. Un tātad juridiskās sekas varētu būt tādas, ka, lūk, padom, padoma komisija parlamentam nepiekrīt. Jā, šī deklarācija juridiski nav saistoša, bet uh, tiesas priekšā tai var būt uh, ļoti nopietna nozīme. Uh, Tram komitejā jūnijā mēs balsojam par uh, trialoga rezultātiem, un es to neredzu atspoguļotu šajā deklarācijā. Es nesaprotu arī teksta loģiku. Uh, Un tas, tā ir arī morāla kļūda. Ja mēs piekrītam trialoga rezultātiem, tad mēs nevaram tos interpretēt, kā mums ienāk prātā. Un mēs jau arī negaidām, kā padome interpretēs trialoga rezultātus pēc savas iegribas. Mums jāpieturās pie starpiestāžu vienošanās. Tā kā teksts mani neapmierina. Lies paldies, Lusi! Es būtībā gribēja pieprasīt tādus pašus skaidrojumus, ko tagad pieminēja Muzelīrkungs. Man arī bija tādi paši iebildumi. Bilbao kundze. Paldies priekšsādātāji. Es gribēju tikai uzdot jautājumu Vandenkampa kungam. Mēs te runājam par tirgus atvēršanu, tas ir ļoti svarīgi. Uh, bet jāskatās arī, ko mēs esam sasnieguši. Mēs jau ļoti ilgi runājam par ceturto dzelzceļa paketi, mums ir zināma pieredze ar uh, savstarpējo sadarbspēju, ar uh, darbu, ar dalību valstīm, ar padomi. Bet tad te, tirgus uh, liberalizācijas kontekstā, vai nevajadzētu palūkoties, kā tiks izmantoti izņēmumi, kas kontrolēs izņēmumus. Šī vienošanās par tirgus liberalizāciju, eh, manuprāt, var beigu beigās nozīmēt, eh, ka nekas nemainīsies, ka atgriezīsies status quo. Eh, tas būtu varbūt savādi, bet es tiešām gribētu saņemt skaidrojumu. Paldies, Karima Deli. Paldies, priekšsādātāji. Es iepazinos ar rekomendācijām, ko sagatavojas Solī kungs Jā, tik tiešām teksts šķiet skaidrs, bet šeit uh, viņš iesaka neatsākt diskusijas un atbalstīt tekstu, kas ir sagatavots triloga rezultātā. Mana politiskā grupa pirmajā lasījumā bija pret šo tekstu. Un ja mēs neko nemainīsim, tad mēs noteikti nemainīsim savu nostāju. Es domāju, ka ir diezgan savādi, ka Sasolī kungs ierosina tomēr dažus grozījumus, proti, e, kur runa ir par piekļuvi e, ātri vilcieniem. Kāds tad būs šī pielikuma status? Un runājot par saturu, tad te nav runa tikai par interpretāciju, kas saistās ar trialoga sarunām. Tad Tāds mums jāizlem par to, kāda būs šī pielikuma loma, kur tas īsti atradīsies, un es domāju, ka nevajadzētu ierobežoties tikai ar šo uh, sadaļu vien, atsākot diskusijas. Uh, vajadzētu atgriezties pie publisko pakalpojumu aizsardzības, piemēram, mēs zinām, ka pašlaik uh, uh šis jautājums vēl nav atrisināts. Paldies, Arno Tūkundze! Tātad varu izteikties par visiem trīs uh, uh ziņojumiem, ja? Labi. Centīšos izteikties īsi. Jūs ziniet, uh, ka publiskais pakalpojums uh, man ir ļoti svarīgs. Ir svarīgi, lai dzelzceļa pakalpojumi būtu ilgtspējīgi. Un kas attiecās uz tirgus atvēršanu ceturtajā paketē, šis sadalījums mums ir diezgan nozīmīgs. Protams, mēs piekrītam, ka nevar apmierināt visus. Ir kreisie ar savām nostājām, tad labējiem atkal ir uh, savas idejas. Uh, katrai politiskai grupai uh, ir savi uzskati, bet tad mēs, uh, protams, tagad redzam komisijas darbā, ka direktīvās ir tirgus aspekti, tehniskie aspekti, uh, un politiskie aspekti, bet beigu beigās šie teksti būs jāpiemēro visā pilnībā. Un uh, pašlaik izskatās, ka uh, šo paketu tomēr atsaista, jo īpaši uh, tas var skart uh, dzelzceļa nozares attīstību. Mēs rīkojamies tā, it kā mēs cīnītos te pret klimata pārmaiņām veicino starptiskos maršrutus, bet tā jau nav uh, taisnība. Ekoloģija ir uh, atsevišķa joma, un uh, ja mēs uh, brauksim uh, tad, uh, kaut kur tālāk, tas nemazinās emisijas. Mēs, protams, vēlamies veicināt dzelzceļa attīstību, bet Ja atskatos uz Francijas situāciju, tad redzu, ka uh, rezultātā uh, pie mums, piemēram, dzelzceļu kravu pārvadājumi ir mazinājušies par 20%, neskatoties uz visiem veiktiem pasākumiem. Tā kā es balsošu katrā gadījumā pret visiem trīs ziņojumiem, kas nepiedāvā apmierinošos risinājumus. Paldies! Došu vārdu tagad e, vārdu komisijas pārstāvim, bet lūdzu ļoti īsi. Metju. Ja es saprotu, ka laika nav daudz, izteikšos ļoti īsi, būtībā vēlos tikai pateikties par visu paveikto darbu pie ceturtā dzelzceļa paketes. Es pats tik tikko ierados, es saprotu, ka pēc eh, gariem balsojumiem grūti tagad visu to īsti pārnāt. Viens aspekts būtu, manuprāt, jāprecizē. Komisijas deklarācija padomēji Es saprotu izteiktās bažas, bet es vēlos uzsvērt, ka šī ir dara no politiskā kompromisa. Dalībvalstis pieprasīja skaidrojumus par to, kā komisija interpretē šos noteikumus. Un šī deklarācija tiešām ir tikai deklarācija, tikai skaidrojums, nekas cits. Specifiski tur pateikts, ka mēs labi saprotam dalību valstu vēlmes lemt par um, ātrgaitas maršrutu izmantošanu, uh, bet ierobežojumi izmantojumā vienmēr jāatstāja regulātoru ziņā. Regulātoriem tas jāizvērtē. Paldies! Paldies arī par to, ka izteicāties tik īsi. Un tagad došu iespēju atbildēt Vimam Vandekampam un referentiem. Jūs nevēlaties atbildēt? Nu, tad sasolīkums. Jā, paldies. Vispirms eh, vēlētos vēlreiz uzsvērt, ka mēs eh, tagad negrasamies atkal sākt garumgaras diskusijas, tādas, kādas tās bija pirms eh, padomas vienošanās. Tas varbūt paskaidros Delija kundzei, kur tagad iet prom. Muselie kungam vēlētos pateikt, kā arī Andersens kundzei, tas ir jautājums par šo deklarāciju. Protams, uzklausīju tikko komisijas teikto skaidrojumu, un tomēr vēlētos uzsvērt, ka visi tie, kur seko līdz trialogu darbībai, zinās, ka trialogu beigās padome bija sagatavojusi de deklarāciju, ar kuru tā interpretēja 11. pantu, un eh, saskaņā ar padomas pašas vēlmi šis 11. pants ir leks speciālis kas eh, ļauj, dod mums iespēju vai patiesībā atļauj mums at Eh, noskaidrot un sarakstīt tās eh, prakses, ka, piemēram, parlaments pēc balsojuma Strasbūrā var skaidri pateikt, kāds ir parlamenta interpretējums 11. pantam. Es vēlētos vēlreiz pateikt, ka šīs deklarācijas nedz viena, nedz otra nav saistoša rakstura, nedz viena, nedz otra. Bet pēc trialoga es eh, nedomāju, ka mēs varam vienkārši tā akceptēt komisijas deklarāciju. Tātad padomu sagatavoja savu komisiju, savu, un tad parlaments nesagatavos deklarāciju. Jo es atvainojos, es strādāju Eiropas parlamentā, es nestrādāju padomē. Protams, ja es strādātu citā institūcijā, tad es pārstāvētu citas intereses, bet visā šajā procesā, visā šajā garajā ceļā Prieksēdētāji kungs, mēs strādājām parlamenta dotā mandāta ietvaros un aizsargājām parlamenta intereses. Paldies par izpratni. Paldies. Laika ļoti maz, tad dodu šo iespēju atbildēt tik ļoti īsi. Es domāju, ka no procedūras skata punkta šī deklarācija 12. jūlijā taču mums netika piedāvāta, kad mēs balsojām. Tad tie ir arī no procedūras skata punkta. Vai es kļūdos? Pirms mēs tagad turpināsim diskusiju. Es gribētu, tad Bilbao kundze pārtrauc, bet nē, priekšstātais. Um, 15. novembris ir datums, kad jāiesniedz grozījumi. Bet es gribētu norādīt, ka trialoga rezultāti 12. jūlijā tika apstiprināti TRAN komitejā. Mēs apstiprinājām trialoga rezultātus. Padome arī apstiprināja kompromisu. Tāpēc grozījuma iesniegšanas termiņš būtībā ir tīri formāls, bet arī šo formalitāti vajag ievērot. Grozījumus var iesniegt arī otrajā lasījumā. Protams, to var darīt. Bet kompromiss izgāzīsies, ja mēs pieņemsim kaut vienu grozījumu priekšlikumu. Lūdzu, atcerieties to. Tāpēc šī procedūra, kā es teicu, ir tīri formāla protams, var iesniegt grozījumu priekšlikumus, bet ja mēs pieņemsim kaut vienu grozījumu priekšlikumu, ja mēs to apstiprināsim, tad kompromiss izjuks. Lūk, cerams, ka jums pietiks ar šo informāciju. 15. novembris ir datums, līdz kuram var iesniegt grozījumus. Ceru, ka tagad viss ir skaidrs. Protams, liels paldies eh, referentiem par paveikto darbu, aizstāvot parlamenta intereses. Bilbao kundze pārtrauc. Man tomēr ir jautājums, uz kuru nesaņēmu atbildi. Neviens nav atbildējis. Es uzdevu ļoti skaidru jautājumu. Vai kāds vēl atbildēs? Varbūt es saņemšu arī rakstisku atbildi. Es tomēr gribētu saņemt kaut kādu skaidrojumu tagad. Es labprāt saņemšu arī rakstisku atbildi, bet kaut kādu man vajadzētu. Jā, tas var notikt uh, rakstiski vai divpusējā kārtībā, uh, bet uh, Tad eh, deklarācija eh, nav saistoša, cita deklarācija netiks sagatavota, tad vienojieties lūdzu paši. Ko es nedaru? So, what's that? The Markov.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 Please leave the room or sit. Lūdzu, dodieties eh, prom no zāles vai eh, apsēdieties, bet katrā gadījumā cietiet klusu. Tagad eh, skatīsim īpašo Eiropas uh, revīzijas palātas ziņojumu 8016 par dzelzceļa kravu pārvadāmiem Eiropas Savienībā. Sagatavotājs ir Ladislavs Balko. Uh, Viņš ir arī referents par šo tēmu Eiropas revīzijas palātā. Paldies, ka atnācāt, paldies par jūsu pacietību. Mēs tiešām iekavējām visu šodienas uh, punktu izskatīšanu. Paldies vēlreiz jums par to. Jums ir vārds. Labrīt, labrīt, dāmas un kungi. Redzu, ka mana īpašā ziņojuma tēma ļoti labi iekļaujās jūsu tikko beigušajās debatēs. Uh, Man ir liels prieks eh, jums prezentēt Eiropas revīzijas palātas īpašo ziņojumu par dzelzceļa kravu pārvadājumiem Eiropas Savienībā. Joprojām šie transporta pārvadājumi nav tik augstā līmenī, kā mēs to vēlētos. Jūs noteikti atceraties 13. jūlijā Tran komitejā manis sniegto ziņojumu par drusku citu tēmu un vēlētos pateikties arī Marinesku kungam, kurš ir Trump komitejas deputāts par ļoti labo sadarbību, un arī Jālas Sanders kundzes komentāriem Liberatska kunga teikto. Šodien vēlētos runāt saskaņā ar Eiropas revīzijas palātas vēlmi runāt ar attiecīgajiem parlamenta komiteju deputātiem par konkrētiem domēniem. Uh, Vai Eiropas Savienība ir e, strādājusi efektīvi, lai veicinātu dzelzceļa kravu pārvadājumu pieaugumu? Jo pēc 2000. gada dzelzceļa pārvadājumu apjomi ir pieauguši, Mēs eh, izvērtējām dalību valstīs eh, un komisijas sagatavoto likumdošanu un pārbaudījām, vai Eiropas Savienības finansējums ir ticis pienācīgi izmantots eh, dzelzceļa jomas uzlabošanā. Un tomēr balstoties uz RMTS, kas ir dzelzceļa pārvadājuma uzraudzības sistēma. Mēs to pārskatīsim nākamgad, bet jau šobrīd Mums ir zināmi skaitļi, kurus šajā ziņojumā nākamgad iekļausim. Un tomēr šodien runāšu par Re Eiropas revīzijas palāca īpašo ziņojumu numuru 8 par dzelzceļa kravu pārvadājumiem. CO2 izmeši dzelzceļā ir 3,5 reizes zemāki uz kilometru nekā, eh, sauzem, nekā ceļu transporta izmeši. Tāpēc eh, Jau 25 gadus Eiropas politikā nozīmīgu vietu ieņem dzelzceļš. No 7. līdz 13. gadam budžetā bija atvēlēti 28 miljārdi dažādiem dzelzceļa projektiem. 75% no Eiropas Savienības iekšzemes pārvadājumiem joprojām notiek pa dzelzceļu, un dzelzceļa pārvadājumu tirgus niša ir pieaugusi no 7,5% 2007. gadā līdz vairāk 13. gadā. No 7. līdz 13. gadam Šveicē eh, dzelzceļa pārvadājuma apjoma ieauga no, pieaug no 40% līdz 48 arī šajā pašā periodā. Ja mēs vairāk izmantotu dzelzceļa transportu, tad eh, mēs varētu samazināt eh, sastrēgumu skaitu uz ceļiem. Eh, un savā sagatavotajā dokumentā komisija vēlas, lai visi pārvadājumi līdz 300 kilometriem 30. gadā būtu vai nu pa ūdens vai pa dzelzceļa ceļiem. 30%. Joprojām dzelzceļa pārvadājumu um, niša Eiropas Savienībā nav pietiekami izmantota, un Eiropas Savienības politika pārcelt eh, sauzemes transporta uzsvaru vairāk uz dzelzceļu ir nozīmīga. Uh, Eiropas Savienības dzelzceļa izmantošana nav e, pietiekama un apmierinoša nedz modālā, nedz apjoma ziņā. No 2000. līdz 2012. gadam e, dzelzceļa pārvadājuma piek, pieaugums e, nepieauga apmēram 400 tūkstoši kilometru tonu. Un tomēr pieaugums nelielas notiek tieši pēdējos gados. Pēdējos 15, 15 gadus dzelzceļš tā īsti nespēja konkurēt ar ceļu pārvadājumiem, jo tas patiesībā ir lētāk. Ir vairākas valstis, kuras eh, tomēr izmanto dzelzceļa pārvadājumus, un eh, četrām dalību valstīm ir izdevies palielināt pārvadājumus pa dzelzceļu. Neskatoties uz komisijas pēdējo 15 gadu pūliņiem, veicināt dzelzceļa pārvadājumu pieaugumu, tirgus liberalizācija dalību valstīs notiek nevienādi, un vienotais dzelzceļa tīkls Eiropā vēl joprojām ir kā tāls sapnis. Eiropas dzelzceļa tīkls joprojām ir ļoti sadrumstalots, sadrumstalots dalību valstu tīkliņos, kas savā starpā nevisai labi savietojas kopā. Pie tam eh, katrā dalību valstī ir savi noteikumu kopumi, kas pārvalda dzelzceļus un tā joprojām tā joprojām tālāk. Arī dzelzceļa koridori nav piemēroti eh, dzelzceļa, arī transporta koridori nav īpaši piemēroti dzelzceļa pārvadājumiem. Uh, Eiropa vienmēr ir iestājusies par jauktām transportu formām, jo bieži vien ir tā, ka vienu un to pašu ceļu, dzelzceļu, izmanto kā e, kravu, tā pasažieru pārvadojumiem. E, un ceļu izmantošana bieži vien ir vienkāršāka. Un, e, pieeja dzelzceļam Eiropas Savienībā ir augstāka. Tātad pārvadājumi, eh, kravu pārvadājumi Eiropā ir dārgāki nekā pasažieru pārvadājumi. Un, eh, lai to pamainītu, ir nepieciešams ļoti sarežģīti dalību valstu algoritmi, lai tas pamainītos, un šobrīd e, e, teiksim, vienas valsts pilsonim strādāt citā valstī par lokomotīvas vadītāju ir iespējams, bet tam ir vesela virkne šķēršļu, citu starpā arī valodas. Es esmu pārliecināts, ka savstarpēji savietojamība nāks Eiropas dzelzceļā bet par Eiropas finansējumu runājot, mēs auditu veicot vizitējām, ap, apmeklējām trīs dalību valstis. Un 2007.13. Eh, gada periodā vairāk finansējums tika ieguldīts ceļos, tajā skaitā kohēzijas fonda finansējums un arī um, citu sociālo fondu finansējums. Piecās dalību valstīs, kuras apmeklējām, tieši dzelzceļa kravu pārvadājumu pieauguma, eh, iz, pieaugumā izmantojamā nauda nebija pietiekami izmantota, jo visas dalību valsts uzsvaru lika uz pasažieru pārvadāšanas uzlabošanu. Mūsu atradnēs eh, ir skaidri redzams, ka eh, dzelzceļa pasažieru skaits nepieaug, un eh, dzelzceļa tīkls tieši dzelzceļa kravu pārvadājumu izmantošanā netiek pietiekami noslogots. Eiropas revīzijas palātas secinājums - Eiropa nav pietiekami veicinājusi dzelzceļa kravu pieaugumu. Un tas eh, arī neatbilst Eiropas Savienības konkurences centieniem, jo gan modālās, gan arī dzelzceļa kravu apjomu ziņā dzelzceļš vēl nepietiekami strādā. Ja tam būs gan strateģiski mērķi, kā tas atspoguļojas Eiropas revīzijas palātas ziņojumā, tad mums neizdosies atrisināt tās problēmas, kuras esam noskaidrojuši. Ja komisija un dalību valstis eh, uzlabo stratēģisko un regulatoro ietvaru, tad eh, esmu pārliecināts, ka dzelzceļa kravu pārvadājumu pieaugums vislabākā iepriekšē ie, iespējamā veidā uzmantojot Eiropas finansējumu būs. Vispirms eh, dalību valstu uzraugošajām iestādēm ir jāīsteno un jāpiemēro to vara un iespējas, īpaši darbojoties pret godīgu konkurenci, pret negodīgu konkurenci. Nākamais dzelzceļa kravu pārvadājumiem ir jābūt noteiktiem noteikumiem, un uzraugošajām iestādēm ir jāpārauga dažādu noteikumu izpilde. Komisija, protams, uzrauga dzelzceļa koridorus, bet dalību valsts kompetencija daudz kas ir specifiskāk. Trešais. Komisija kopā ar dalību valstīm varētu ritošā sastāva certifikāciju uzlabot. Un eh, ceturkārt ziņojumā parādās tas, cik svarīgi ir ātri pieņemt ceturto dzelzceļa pakotni. Un eh, tiešām esmu priecīgs, ka tehniskais pilārs par to vienošanās ir panākta. Esmu pārliecināts, ka arī tirgus pilārs, par kuru jūsu komitejā balsojums notika jūlijā un kā dzirdēju šodien arī par politisko pilāru vienošanās ir. Uh, Tas eh, priecē. Dalību valstīm ir eh, jāvienkāršo valodas prasību kopums eh, lokomotīvi vadītājiem. Komisijai ir jāuzrauga 11. gada Baltās grāmatas ieteikumi pārcelt uzsvaru sauzemes pārvadājumos no ceļiem uz dzelzceļu un dalību valstīm ir jānovērtē dažādu pārvadātāju un citu spēlētāju ieguldījums, lai nodrošinātu augstas kvalitātes pakalpojumus. Komisijai un dalību valstīm ir jānodrošina vienlīdzīgi spēles noteikums starp dažādiem transporta veidiem, atbalstot dzelzceļa kravu pārvadājumu nišu, ja tas ir nepieciešams. Vēl viena rekomendācija dalību valstīm un komisijai ir jāizmanto Eiropas Savienības rīcībā un fondos esošais finansējums dažādu sistēmu attīstībai, īpaši novēršot eh, vājos punktus, kā arī vēl neeksistējošās saiknes pārobežu, pārobežu savienojumos arī dažādos eh, dzelzceļa projektos ieguldīt nenākt par ļaunu. Septītā rekomendācija - dalību valstis un eh, komisija vēlas, eh, tām vajadzētu efekt, padarīt efektīvāku dzelzceļa tīklu izmantošanu. Ko tas nozīmē? Dažādi projekti, uh, ilgtspējīga dzelzceļa izmantošana, kā arī kvantitatīvo mērķu īstenošana un šo mērķu iekļaušana jau projektos. Astotā rekomendācija - dalību valstīm ir pietiekami e, jāatjaunina dzelzceļa tīkls. Dalību valstis, e, protams, uztur infrastruktūru un attīsta tās dāmas un kungi, paldies, ka mani uzklausījāt, un tagad uzklausīšu jūsu komentārus vai jautājumus, ja tāda ir. Jā, vielen dank. Nochmal. Jā, liels paldies arī par pacietību, kā es jau teicu. Paldies par jūsu prezentāciju, paldies par veikto analīzi. Un šķiet, ka mums ir daži kolēģi, kas ir interesēti, kas gatavi komentēt jūsu teikto un uzdot jautājumus. Vīms Vandekamps, lūdzu. Uh, Priekšsēdētāji, paldies! Paldies Balko kungam un viņa darbiniekiem un kolēģiem revīzijas palātām. Diemžēl revīzijas palātos ziņojums apstiprina to, ko mēs te konstatējam gan arī katru dienu. politikā mēs runājam par šo um, starpmodālo uh, pārmaiņu, uh, par lielo uh, pagriezienu, bet uh, īstenībā autotransports ir un paliek uh, dominējoši, un mums neizdodas uh, mūsu iniciatīvas, lai to mainītu. Faktiski man būtu dažas idejas šajā sakarā. Varbūt sliežu izmantošanas nodevas uh, un to aprēķināšana varētu tikt pielāgota, jo šīs nodevas vislāk palielina, tas neatbilst krāvu pārvadājumā um, kapacitātei. Tad uh, vai jūs aplūkojat aktualizēto informāciju, jo Transporta sektorā mēs redzam, ka digitalizācija pieņemas spēkā, vai tas neuzlabot arī kravu pārvadājumus pa dzelzceļiem. Un uh, trešais jautājums. COP21 uh, uzliek aizvien vairāk prasību ilgtspējīguma ziņā, mēs runājam par emisijām. Ko jūs domājat par COP21 un viņa prasībām? Un tad pārobežu problemātika. Tās ir labi zināmas. Interesanti, ka runāt par uh, TNT koridoriem. Investīt, tiek investēts autotransportā, nevis dzelzceļa transportā. Varbūt ar komisiju vajadzētu pārunāt šo līdzsvaru, kas īstenībā vēl nav panākts starp uh, ceļiem, uh, automaģistrālēm un dzelzceļiem. Uh, Tad um, mm, troksnis un uh, noslogojums um, no trokšņa. Vai uh, no tā var izvairīties, vai uh, kā ņemot to vērā panākt šo uh, multimodālo pagriezienu, ko mēs te plānojam. Es uh, runāju par laika grafiku, kuri gribu teikt, ka droši vien neizdosies kravas izskatīt pirms pasažieriem, un uh, līdz ar to baidos, ka tas ierobežos mūsu darbus, mūsu kapacitāti. Uh, bet ļoti labi, ka vakar mēs jau varējām izrunāties par kravu pārvadājumiem un konteineru pārvadājumiem. Paldies, Bilbao kundze. Paldies, Balko kungs. Paldies par prezentāciju, paldies visai viņa komandai. Godīgi sakot. Šajā revīzijas palāta ziņojumā parādās viens un tas pats. Un mums taču vajadzētu runāt par tehnisko uh, pīlāru un pievērsties sīkāk šai pakotnē. Nu, mēs taču esam runājuši par sastarpējo savietojamību un drošību. Mēs uh, esam bijuši referenti, vismaz daudzi no mums. Un, un visu laiku mēs runājam par to pašu un uh, joprojām nav politiskās gribas. Uh, dalību valstīs jau 2013. gadā. Mēs uh, esam pārstrādājuši prioritāros projektus, mēs esam identificējuši problēmas, uh, šie sastrēgumi, uh, pārāk intensīva satiksme, un nekas nav mainījies šo četru gadu laikā. Robežu pārējas, tātad. Uh, joprojām pārāk daudz krāsu mašīnu uz uh, ceļiem. Katrai valstī šeit ir sava politika, savas prioritātes un savi mērķi. Ko mēs varam vēl izdarīt? Man šķiet, ka pietiekami daudz papīru ir uh, sagatavots, uh, sarakstīts, iesniegts, izskatīts, un nu, ko tad, ko tad mēs vēl varam darīt? Un tāpat laikā Mēs zaudējam konkurētspēju, mēs neinvestējam pietiekami daudz, notiek piesārņošana uz ceļiem, un mēs tik rakstām tālāk ziņojumus par to, kā mazināt emisijas un konsultējamies ar nozari un uh, piemērojam sankcijas un vēlamies mazāk izmešu. Uh, Un uh, pēc 50 gadiem uz ceļiem, es domāju, būs tieši tikpat daudz CO2 vai pat vairāk. Tas taču ir pretrunīgi, taču ir absurdi. Un uh, iespējams, uh, nav jums jāsūdzas par to, bet nu, es nevaru vairs, man tas ir jāpasaka kādam. Nu, uzklausot jūsu skaitļus. Nu, es saprotu, ka atsevišķās valstīs dažas lietas ir uzlabojušas, bet uh, vai valstu iekšējā situācijā, vai par to jums ir jauna informācija, vai uzlabojums kā ar iekšējo transportu vai spārobežu transportu? Kur ir konstatējumi šie uzlabojumi? Uh, valsts iekšienē vai sadarbībā ar kaimiņu valstīm? Tas tomēr ir svarīgi, vai tur ir šis pārobežu elements vai nē. Un tad jāredz, kas tur īsti notiek. Un šeit Briselē mēs mēģinām kā, izmisīgi tikt uz priekšu, mēģinām izskatīt atsevišķus sektorus un valstu situāciju, un valstis un valdības un 28 valdību vadītāji, nu, ko, ko viņi dara šobrīd? Viņi meklē mehānismus, lai pasargātu savu uh, tirgu. Un, uh, man tiešām atliek tikai pajautāt, ko vēl varam darīt. Jā, jūs izteicāt jūsu rekomendācijas noslēgumā, bet uh, ko darīt tagad? Sapratu, jums ir dokuments tagad sagatavots, bet kas faktiski notiks, uh, runājot par īstenošanu, vai notiks uh, sārunas ar valstīm, vai varbūt jāievieš kaut kāds īstenošanas mehānisms, vai kaut kā jānorēģē, jākļūst aktīvākiem, citādi, kam tad ar šī politika? Nu, tas jau viss nav iestāžu rokās, ja dalība valstis uh, nevēlas sadarboties. Vai jums būtu plāns vai risinājums? Paldies, uh, es arī izteikšos, un tad dušu vārdu jums atbildēju. Es domāju, ka politiskā griba ir tikai nepareizajā virzienā. Mēs eh, parlamentā un grupā eh, arī horizontāli esam vienojušies, ka pastāv liela defi deficīti, un mēs runājam šeit par pārobežu satiksmi, par uh, intensīvu satiksmi, par uh, dzelzceļa kravu pārvadājumu, stagnāciju, bet uh, likumi šobrīd ir tādi, ka politiskā griba uh, iet eh, tik un vienīgi ceļu transporta virzienā, un to katru dienu vēl stiprina, un dabai dr, vidē draudzīgo dzelzceļu tikai noslogo tālāk. Un ne komisija, ne dalībvalstis te neko nedara. Mēs esam veikuši analīzes. Nauda no struktūra fondiem. 60% tiek investīti ceļos un 20% dēls ceļos. Parlamentā Uh, mēs uzskatām, ka vismaz 40% jāinvestē dzelzceļā. Mums te bija vairākums padomu izteicās pret, bet uh, komisija, tie ir dažādas iespējas, bet tā dod naudu ceļiem. 75% FC Uh, līdzekļu tika paredzēti ceļu satiksmes projektiem, kaut arī tur bija arī trīs dzelzceļa projekti, ko varēja ņemt vērā. Nu, tad dzelzceļam vispār nav iespējas, un nu, tad dzelzceļa nodevas, un jūs pieminējāt Šveici. Šveicē ir ārkārtīgi augsta ceļa maksa tiek iekasēta, un uh, no šīm ceļa nodevam, ko tur iekasē, kas ir trīs reizes augstāka nekā Vācijā, uh, viņi finansē dzelzceļus. ceļus Un tagad viņi ir veikuši pilnīgi modernu elektrifikāciju dze, visiem dzelzceļiem. Vācijā tikai par to sapņo, kaut arī ir bijuši tādi plāni, un nekas nenotiek. Pārobežu satiksme. Mēs te runājam par 85% līdzfinansējumu no komisijas puses tieši pārobežu zonās. Komisija to nedara. Bet tas ir ļoti svarīgi dalību valstīm, lai mēs runātu gan par iekšējām un ārējām robežām. Un Eiropas komisijai vajadzētu vairāk domāt par eh, Eiropu kā reģionu, par rūpēties par Eiropas eh, pievienoto vērtību. Un tad pat Vācijas transporta ministrs teiktu, mani tas gan neinteresē, bet eh, nebūtu slikti uzlabot savienojumus uz Nīderlandu, Franciju un Poliju. Mm, un ja man būs Eiropas nauda, lai to darītu, es to darīšu. Lūk tur ir pievienotā vērtība. Tad eh, negodīga konkurence. Dalībvalstis un komisija izdomāja, ka katra lokomotīva, katra nobrauktie kilometrā maksā nodevu. Mm, tagad eh, jāvienojas par. Eh, tagad tad, nu, tika panākta vienošanās par to, kāda būs šī nodeva ceļiem un dzelzceļiem. Dzelzceļiem tā ir augstāka. Uh, Kā tas ir iespējams? Kā izpaužas šī politiskā griba? Tā izpaužas nepareizi. Mums vajadzētu tagad uzdot šo jautājumu komisijai. Un uh, Reuters kungs tagad izteiksies un varbūt uh, dos mums kādu risinājumu. Bet pārobežu projektiem te ir prioritāte. Uh, jo nevienu klimata mērķi nesasniegsim, ja 75% no preču, tas ir kravu pārvadāmiem, norisināsies pa ceļiem. ASV, teiksim, pat ASV 40% kravu pārvadāmi notiek izmantojot dzelzceļus. ASV ir automobiļu braucēju nācija, un tomēr viņi to ir panākuši. Nu, tā, tas ir kauns un negods Eiropai. Lūk, nu tad eh, ar šādu eh, aicinājumu eh, Reuters kungam no komisijas, tad mēs varam arī dot vārdu, mēs jau viens otru labi pazīstam, nu, iespējams, ja tad arī faktiski izdosies kaut ko uzlabot priekšsēdētāji. Paldies, ka devāt man iespēju atbildēt un uh, paust, ka piekrītam revīzijas palātas uh, ziņojumam par to, ka dzelzceļa transporta situācija Eiropā paliek neapmierinoša. Komisija uh, ir sniegusi atbildi uz izteiktajām rekomendācijām, un es uzskatu, ka revīzijas palāca rekomendācijas nāk uh, īstajā laikā. Tas atbalsta komisijas centienus revitalizēt dzelzceļus, dzelzceļu tīklu Eiropā. Uh, un mums ir tālajoši pasākumi ieplānoti. Mēs uh, uh, mēģināsim tagad pārskatīt uh, dzelzceļa tīkla regulatīvo ietvaru. Mēs turpināsim Nīderlandes palaisto procesu pie Rotterdams deklarācijas izskatīšanas, lai progress pie kravu pārvadājumiem mums būtu konstatējums jau tagad. Uzklausot Baukundzi, Vimu Vantikampu un jūs, priekšsēdētāji, man jānorāda uz uh, diskusijām, kas notiek šajā palātā par ceturto dzelzceļa pakotni. Runa tur ir gan par tehnisko, gan par politisko pīlāru un par tirgus atvēršanu. Un šiem diskusijām jāvainagojas eh, faktiskajos panākumos un cerams, tas nostiprinās kravu pārvadājumu situāciju Eiropā ļoti drīz. Es vēlos atbildēt arī uz dažiem jautājumiem, uh, Uh, ko uzdevāt jūs un Vandekamp kungs. CEF uh, investē vairāk uh, ceļos. Es varu teikt, ka Connecting Europe Facility tikai ierobežoti investē ceļu satiksmē. Tikai 4% navigācija, 6% vispārējais tiek ieguldīts vidē draudzīgos projektos, kas skar dzelzceļu un kuģniecību un IMS projektus. Tad par ESIF un uh, kohēzijas politikas līdzekļiem mūsu rīcība ir 50, 50, mūsu rīcībā esošie līdzekļi, tad 50-50 proporcijā tiek sadalīti starp ceļiem un dzelzceļiem. Bet es saprotu, ka dzelzceļiem jūs gribat vairāk par pārobežu elementu. Jā, mēs esam runājuši par līdzfinansējumu likmēm, veidojot likumdošanu CEF, un runa bija tātad par 80% vai 85% kohēzijas valstīm, bet nu, sapratu, ka jūs vēlētos visiem palielināt šo likmi līdz 85%, lai dalība valstis komisija būtu gatavi veikt šādus kopprojektus un investēt stā, pārobežu zonās, mm, bet nu, visām pusēm uh, gribas tādu dinamiskāko uh, dzelzceļa kravu pārvadājumu sektoru. Un uh, mēs pie tā strādājam gan uh, dzelzceļa kravu pārvadājumu regulu, gan ar ceturto dzelzceļa uh, pakotni. Un es ceru, ka revizijas palāca vieša, viesa uh, izteiktās rekomendācijas tiks arī īstenotas pēc iespējas ātrāk. Nu, būtu ļoti labi. Paldies, tagad vārds mūsu referentam. Paldies, priekšsēdētāji. Vantikampa kungs, Bilbao kundze, jums eh, pilnīgi taisnība. Un arī, protams, jums priekšsādātāji Krāmer kungs. Es eh, saprotu. Jūs eh, esat deputāti Eiropas parlamentā. Jums ir ļoti svarīgi uzdevumi attiecībā uz likumdošanas sagatavošanu. Jūs runājat par piekļuves eh, nodevam, par digitalizāciju, par um, pārobežu teritorijām, par komisijas lomu un sadarbību ar komisiju. Atgādināšu. ka komisija ir iespēja uh, sagatavot savu nostāju. Un uh, mums ir arī jautājumi komisija un atbildes no komisijas par šo ziņojumu. Komisija piekrīt katrai mūsu rekomendācijai, katrai no astoņām. Notiek laba komunikācija ar komisiju, mēs esam ar viņiem uz viena viļņa. Un tagad um, mūs interesē, kā pārbaudīt šo sniegumu un veikt tādu auditu. Bet tas ir iekļauts mūsu gada pārskatā. Un uh, šis pārskats in, ir uh, viens no uh, instrumentiem, kas ļauj veidot attiecības uh, parlamentam ar komisiju. Mēs tagad šo mūsu ziņojumu piedāvājam parlamentam. Un varbūt mana komanda arī var papildināt Urbaniču kungs. Paldies! Ļoti īsi tik tiešām. Es papildināšu Balko kunga teikto eh, par piekļuves maksām. Vandekāmpa kungs par to runāja. Uh, Eh, lūdzu, ieskatieties no 68. līdz 73. Eh, punkta mūsu ziņojumā. 73. mums ir Šveices piemērs un arī Austrijas piemērs. Mēs tur runājam par to, ka viena lieta ir noteikt eh, piekļuves maksas un ceļu nodevas, bet ir arī citi veidi, kā veicināt dzelzceļa pārvadājumus. Tad ieskatieties lūdzu rekomendācijās. Un par to, ko mēs vēl varam darīt – Protams, mēs sagatavojam ieteikumus komisijai un dalībvalstīm, bet revizijas palātai ir arī uh, uzdevums sekot uh, ieteikumu izpildei. Uh, ik pēc diviem, trīs gadiem mēs arī veicam šādas pārbaudas, un mēs ļoti ceram, uh, ka uh, mēs uh, tad drīz saņemsim ziņojumus no komisijas un atspūgļosim tos nākamajā pārskatā. Paldies, ka priekšstādājs esam noslēguši arī šo darba kārtības punktu. Mēs redzam, ka mūsu nostāja ir uh, uh, diezgan skaidra. Tie aplūkojas, uh, kā mainīt tekstu. Teksts mūs principā apmierina, bet mēs tiešām ceram, ka komisija pēc gadiem desmit beidzot virzīsies uz priekšu, jo īpaši pārobežu jautājumos Mums ir iedibināti labi kontakti ar revizijas palātu, un mēs ceram, ka uh, šie ieteikumi arī pārvērtīsies par reāliem pasākumiem, ka nākamais ziņojums būs uh, arī tāds pozitīvāks. Paldies par jūsu dalību, jūs ieklausījāties arī mūsu tehniskajās diskusijās, paldies tulkiem, paldies visiem kolēģiem. Un tagad citi jautājumi. Jāpaziņo, ka nākamais sanāk, sanāksme ir 5. decembrī pulksten trijos, tepat parlamentā. Paldies visiem un uz redzēšanos!